Well, actually call Mrs. Alfani. Uh, Morning, Paul. Good morning, colleagues. Sveicināti, kolēģi. Did you take a seat, please? Lūdzu, ieņemiet vietas. Good morning, colleagues. Before we start. Sveicināti, kolēģi. Pirms mēs uh, sākam balsošanu, es gribētu informēt, ka Results. elektronisko rezultātu sistēma. ne visai labi darbojas, tāpēc var gadīties, ka mēs neredzam rezultātus nekavējoties, un man tie būs jānolasa. Es atkārtoju, dārgie kolēģi, elektronisko rezultātu sistēma var darboties ar kļūmēm, un tas nozīmē, jūs redzēsiet tikai E, divas diagrammas, bet neskaitliskos rezultātus. Mēs pārbaudīsim pēc brīža sistēmu, kā tā darbojas. Lūdzu, mazliet pacietības. Pirmais balsojums ir balsojums par zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzību ieteikums otriem lasījumam. Un man šķiet, ka Alfano kundze e, bija lūgus vārdu. Kolēģi, a nome dell'articolo 107. Dargie kolēģi, 175. Eh, eh, reglamenta panta sakrā es lūdzu nosūtīt eh, tekstu atpakaļ uz komisiju. Tā kā ļoti daudz runātāji to ir apliecinājuši, ir ļoti daudzi punkti, kas ir jāmaina un jāgroz, lai varētu paties dzīvnieku aizsardzību. Šīs likumdošanas pieņemšana dos iespēju eksperimentēt didaktiskiem mērķiem un izmantot vairāk kārt to pašu dzīvnieku tādās procedūrās, kas eh, izraisa ciešanu šiem dzīvniekiem, un tas eh, neveicinātu eh, zinātniskās izpētes metodas. Šeit nav, nav runa par ekstrēmu pozīciju, bet par to, lai mēs respektējam līgumu 13. pantu, kurš, uz, kurš uzliek mums par pienākumu ņemt vērā dzīvnieku labturības nosacījumus. Nav runa par pētniecības darba bremzēšanu, bet par risinājumu, kas ir pieņemams visiem. Nevajag pieņemt direktīvu tā, kas būtu jāmaina un jāgroza pēc tam, ir jāuzņemās šī atbildība un jāiesniedz korekcijas eh, attiecīgi. Tas nav ne politisks ideoloģisks lēmums, bet tas ir veselā saprāta lēmums, kuram nav nekādas politiskās nokrāsas. Mrs. Alfano. Alfano kundzē, paldies par priekšlikumu, vai ir 40 kolēģi, kuri atbalsta šo priekšlikumu? Lūdzu, piecelieties! Man šķiet, ka ir 40, pat neskaitot. Tagad es gribētu uzklausīt vienu runātāju par Evans kundzi, man šķiet grib izteikties par. Uh, Evans, eh, Evans kundze, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Ja zaļie atbalsta nosūtīšanu atpakaļ, jo arī mums ir nopietnas bažas par tekstu, dalībvalstīs ir eh, tiesībām pieņemt tie stingrākus dzīvnieku aizsardzības pasākumus, ja tie vēlamies. Jaunais likums eh, nedos tādu iespēju Un tas ir pret to, ko parlaments eh, nolēma pirmajā lasījumā. Mums pilnīgi skaidri jānorāda tas, ka eh, kādas alternatīvas ir izmantojams tur, kur tas ir iespējams. Taču eh, formulējums ir vājāks. Tāpat arī mums ir nepieciešams skaidrs, skaidrs definīcijas Ļoti daudz problēmas, kādas ir eh, pašreizajā likumdošanā, ir radušās no dažādas interpretācijas dažādās dalībvalstīs. Mums ir nepieciešams vairāk debašu par šo punktu un par citiem punktiem, lai varētu nodrošināt to, ka mums ir pilnīga skaidrība un šī likumdošana darbojas efektīvi. Paldies! Okay. Un viens runātājs pret, eh, man šķiet, ka tas būs eh, De Castro. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, kā lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājs, kas skatīja jautājumu pēc būtības, esmu pret to, ka šis eh, ieglas ziņojums tiek nosūtīts uz komisiju. Mūsu komitejā debates ilga Vairāk nekā gada mēs skaidri panācām komp eh, kompromisus eh, kopīgās pozīcijas ietvaros, un nebija eh, nevienas balss pret, tikai dažas atturēšanas. Es nezinu, kāpēc teksts būtu jāpārskata. Visi elementi ir šeit, lai balsojums varētu notikt šodien. Uh, un tagad uzklausīsim referenti. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Esmu pārsteigta šāda pieprasījuma sakarā. E, kolēģi nebija klāt šodien debašu laikā plenārsēdē. Esmu pārsteigta. Evans kundze, ēnu referente no zaļajiem, bija klāt visa trilogu laikā. Un Aprīlī tika apstiprināts nolīgums. Zaļie lauksaimniecības komiteja sniedz grozījumus, kurus tie iesniedz šodien atkal, tas ir pilnīgi leģitīmi. Un kā norādīja jau iepriekš visas grupas izņemot ceļos noraidīšos grozījumus. Es, dārgie kolēģi, lūdzu jums šī kompromisa sakarā, jo arī tas, tas ir kompromiss, arī mani tas pilnībā ne, neapmierina, neviens nevar būt pilnībā apmierināts, jo tas ir kompromiss, un es lūdzu pieņemt šo kompromisu un nevis to nosūtīt atpakaļ. Pretējā gadījumā bijusi di iepriekšējā direktīva, kas ir pieņemta 80. Eh, sastajā gadā būs spēkā un vēl aizvien notiks eksperimenti ar dzīvniekiem, un mēs nebūsim spēruši nevienu soli dzīvnieku aizsardzības virzienā. Paldies! Reglamenta jautājums. Da, Dankeschön, Herr Präsident. Äh, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Lai viss būtu pilnīgi skaidrs par grupas pieņemto pozīciju, es gribētu atkārtot to, ka dažkārt ir ļoti grūti sekot visām sarunām, kas ir notikušas trilogā grupai kopumā. Tad, kad mēs konstatējam to, ka referente nevēlas saprast to, ka šāda veida argumentācija tikai pieaug balstoties uz uz eh, regulas, eh, regulu un aizvien vairāk tiek izmantot primāti un dalībvalstīm nav iespēju būt eh, pieņemts stingrāks nosacījums nekā regula, tad mums ir tiesības eh, piedāvā, pie, piedāvāt nosūtīšanu atpakaļ uz komisiju. Vai arī šis parlaments nevisai labi darbojas? Paldies par uzmanību. Well, thank, thank you for... Paldies par um, eh, paskaidrot grūtības, grupas grūtības šī punkta sakarā, bet tagad es domāju, ka parlaments ir suverēns Mēs pāriem pie balsošanas pār tie, kas ir pār nosūtīšanu atpakaļ. Pār nosūtīšanu atpakaļ. Pret. Mēs eh, pāriem pie balsošanas priekšlikums ir noraidīts. Un pirmais ir personāls balsojums pirmajā grozījumā. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Noraidīts. Mēs redzam arī skaitļus 170 par 470 pret otrais balsojums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Un arī tas tiek noraidīts. Trešais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī tas ir noraidīts. Un tādējādi es apstiprinu padomas pozīciju pieņemtu. Paldies Jēglas kundzei. Tālāk mēs pāriem pie ērī ziņojumu par dalībvalstu. Jā, David Kungs, lūdzu, reglamentu jautājums. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējo dienu gaitā mēs esam saņēmuši vairāk nekā 400 ēpastu šī sakarā, vai dienest varētu kaut ko izdarīt, lai nevajadzētu tērēt laiku tikai tos dzēšot. Paldies. Is a mechanism on your outlook. Jums ir jāpārskata savs outluka mehānisms, kas pieļauj uh, automātiski tos dzēst, bet tos jūs saņemat no vēlētājiem. Sinklēra kundze, reglamenta jautājums jums tiek dots vārds. Eh, kādā veidā gan vēlētāji varētu ar jums sazināties? Jūs eh, gribat atņemt iespēju vēlētājiem sazināties ar sevi. Kas gan jūs šeit esat? ample... Paldies, ka, ka darījāt zinām manu viedokli, Seiklērs Skundze, un tagad mēs pāriem pie 32 grozījumiem, ko iesniegus nodarbinātības komiteja. Es lieku tos uz balsojumu blokā, personāls balsojumu sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Un pieņemts ar 601 balsi. Mēs pāriem pie grozījumiem. Jūs mani nedzirdējāt, es runāšu mazliet skaļāk. Piektais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 19. Sākam balsot, personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts 28. grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 30. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 41. par, pret, atturas pieņemts. 43. par, pret atturas pieņemts. 55. grozījums personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. grozījums par. Pret. Pret atturas pieņemts. 32. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 48. Eh, personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 51. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 4. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 8. par, pret, atturas pieņemts. 53. par, pret, atturas noraidīts. 9. par, pret, atturas pieņemts. 60. personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. par. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. grozījums par pret atturas noraidīts. 17. personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. personāls balsojums sākam balsot. Pieņemts. 63. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad liekam uz balsojumu komisijas grozījumu, komisijas priekšlikumu, kā tas ir grozīts par, pret atturas pieņemts. Un likumdošanas rezolūcija eh, liekat uz balsojumu, personāls balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu apsveicam Erīkungu. Nākamais punkts ir balsojums par septiņiem rezolūciju priekšlikumiem. Jā, reglamenta jautājums. Ha? Det gäller ändringsförslag 48 och det rör in... 38. grozījumā ir kļūda. Zviedru versijā ir runa par minimālo e, ieņa, ienākumu un minimālo darba algu. Tulkojuma dienestam vajadzētu to labot. Thank you, Mr. Ludvigson. Paldies, Ludvigson kungs attiecīgie dienesti sakārtos šo situāciju. Vēl viens reglamenta jautājums ar jums. Lūdzu, padomi. Mūsu šodienas balsojumam sekot, un es vēlos arī izteikties par to. Well. Also ich fordere den Rat auf. Tātad es gribētu, lai padome turpinātu, tad sekotu mūsu konkrētajam balsojumam. Patiesībā eh, padome bija klāt eh, un e, e, sekoja, kā jau vakar viņi sacīja, ka viņi to darīs Butikoferkungs. Meine Abstimmungsmaschine. Mana balsošanas mašīna ļauj tikai balsot pār, ne pret, kaut kā man te nepatīk. In the immortal words, we'll send a technician. Mēs nosūtīsim jums tehniķi, bet tagad atgriezīsimies pie Irānas rezolūcijas. Un uh, Pirmais ir kopīgs rezolūcijas priekšlikums Mauro kungs. Jums vārds. E, priekšsēdētāji. Balsojuma sarakstā es neredzu pieteikumu pēc personāla balsojuma, ņemot vērā to, cik šis temats ir svarīgs. Un es gribētu, lai gala rezolūcija tiktu balsota personālā kārtībā. Es pieņemu zināšanai jūsu sacīto. Uzklausīsim Haitkungu. Uh, this... Esmu uh, informēts, ka ir iespējams lūgt personāla balsojumu, un es uh, tādu lūdzu attiecībā uz grozījumiem ar jūsu atļauju. Uh, kopīgais priekšlikums tiek likt uz balsojumu kā personālo balsojumu. Es neiebilstu. Ja 40 per, per cilvēki iebilst, tad tā nenotiks. Bet neviens tam neiebilst. Un tādajādi kopīgais priekšlikums eh, tiks likt uz balsojumu personālā kārtībā. Sorry, Mr. Mr. Hart, do you want separate votes on the paragraph? Vai jūs vēlaties eh, atsevišķus eh, balsojumus par punktiem? Vai ir iebildumi tam? Okay, viss eh, personāls, viss būs eh, kā personālais balsojums, to viss saprata, jā. Ja? Septītais eh, punkts. Tas ir trešais punkts. Tā no, ka, tā no kungs vēlas personāla balsojumu par galīgo balsojumu, nevis par trešo punktu. Manuprāt, tas ir, viņam ir iemesli. Un tagad mēs eh, liekam uz balsojumu septīto punktu ceļot rokas par, pret, pieņemts ar lielu vairākumu. Eh, citējums pieci par, pret, atturas pieņemts. Tagad Es lieku uz balsojumu kopumā rezolūcijas priekšlikumu personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 658 par 1 pret 22 atturas ļoti skaidrs veistījums. Paldies, kolēģi! Thank you. Yes. The point of order from Mrs. De Kaiser. Reglamenta jautājums no De Kaisers kundzes puses. To act that I wanted to. Es vēlējos balsot, bet mana mašīna nedarbojās. Jā, mēs to pieņemam zināšanai, saka priekšsēdētājs. Okay. Thank you so much. Eh, pāriesim eh, pie balss skaidrojuma. Kalerovska kungs, eh, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Zinātne iet uz priekšu un arī ekonomika iet uz priekšu un autorskie pētniecības veidi ļauj mums risināt jautājumus izdevīgāk gan. Uh,